pagājušā nedēļā vispārējo lietu padomē neizdevās panākt vienošanos. Bet jāsaka, ka arī Eiropadome nespēja, tātad valsts un valdību vadītāji nespēja vienoties par sarunu uzsākšanu. Un jāsaka, tas nozīmē, ka Eiropas Savienības loma Rietumbalkānos samazināsies. Bet Rietumbalkāna ir ārkārtīgi svarīga Eiropas stabilitātei un mieram. Ir skaidrs, ka mēs neapstāsimies. Darbs turpināsies, ir jāpieliek vēl vairāk pūļu. Manuprāt, būtu svarīgi uzsvērt, ka padomē nav dažādu viedokļu par to, kā mēs redzam Rietumbalkānu nākotni. To, ka ir jāstiprina arī Eiropas Savienības iesaiste Rietumbalkānu reģionā. Par to viensprātis ir visas dalībvalstis. Tāpat visas dalībvalstis ir viensprātis, ka um, Rietumbalkāni ir mūsu kaimiņi, atrodas mums blakus un, protams, ir jāatbalsta viņu reformas. Pagājušā nedēļā Eiropadomē bija garas diskusijas, un valsts un valdību vadītāji nolēma atgriezties pie šī jautājuma pirms Rietumbalkānu samita Zagrebā 2020. gada maijā. Somijas prezidentūra paliek apņēmības pilna darīt visu iespējamo, lai rastu risinājumu, proti pieņemtu konkrētu lēmumu par sarunu uzsākšanu. Tāpat vēlos norādīt, cik svarīgi, lai Ziemeļmaķedonija un Albānija turpinātu iesāktās reformas. Tās ir nepieciešamas, lai satapinātos ar Eiropas Savienību, bet jo svarīgāk tās ir reformas, kuras veikt aicina abu šo valstu iedzīvotāji. Tāpat Protams, ārkārtīgi svarīgi, lai visas mūsu partneru valstis, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā, eh, turpinātu ievērot un cienīt Eiropas vērtības. Tāpat vēlos norādīt arī uz šo vēsturisko lēmumu mainīt valsts nosaukumu, nosaukt to par Ziemeļmaķedoniju. Tāpat arī Albānijā turpinās eh, reformas, neskatoties uz to, ka politiskā spriedze ir augusi, un esmu pārliecināta, ka viņu darbs vainagosies ar panākumiem. Paldies! Paldies, ministrs kundze! Un tagad komisijas vārdā komisārs Hāna kungs. Madam prezident. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, pagājušā ceturtdienā Eiropadomes laikā Eiropas Savienības valstu valdību vadītāji neizpildīja savu solījumu, nelēma par to, kas sākt iestāšanās sarunas ar Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju. Par to mums ir ļoti žēl, ka ne visas dalībvalstis bija gatavas pieņemt šādu lēmumu pagājušā ceturtdienā, bet Vēlos īpaši pateikties ministrei Tupurēnes kundzei par viņas personīgo ieguldījumu, apņēmību, lai rastu risinājumu. Arī dažas dienas iepriekš vispārējo lietu padomas laikā. Jā, diemžēl risinājumu neizdevās atrast, bet noteikti paldies ministrei un visai viņas komandai par ieguldītajām pūlēm. Fakts, ka netika panākta vienošanās, patiesi arī mani ir ļoti sarūktinājis. Tas, ko teicu pagājušā nedēļā Luksemburgā, atkārtošu arī šeit. Jā, tas nav Eiropas Savienības slavas brīdis. Mēs esam nonākuši savā ziņā strupceļā, bet tajā pašā laikā ir vienprātība par vienu jautājumu. Attiecībā uz Rietumu Balkāniem mums ir nepieciešama vēl cita drosmīga lēmuma, līdzīgi kā Prespa. Un pēc šīs neveiksmes iepriekšējā nedēļā jādomā par to, kā atbildēt uz jautājumiem nākotnē. Mums ir nepieciešama vairāk drosmīgu lēmumu. Jāatbalsta tie, kuri uzņems lielu politisku risku. Mēs esam parādā rietumu Balkānu valstīm vismaz godīgumu. Tas nav par to, ka būsim pieklājīgi un jauki un laipni ar saviem kaimiņiem. Nē, mēs runājam par vēsturi, par vēsturisku apvienošanos. Šis process ir sācies jau sen, labu laiku atpakaļ, un tas ir visu mūsu interesēs. Eiropas Savienības valstīm tagad ir jāsaprot, cik nopietna ir arī Rietumbalkāna apņēmība integrēties Eiropas Savienībā. Mēs šoreiz nevaram vainot Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Abas valstis izpildīja visu, ko mēs prasījām, un pat vairāk. Un arī uh, par valstīm sagatavoties ziņojumi. To apstiprina. Ļoti iespaidīgas uh, reformas ir tikušas īstenotas abās valstīs attiecībā uz tiesiskas valsts principiem, cīņa pret organizēto noziedzību un tam līdzīgi. Tāpat arī prespa nolīgums ir tiešām ļoti svarīgs vēsturisks līgums kur valsts ir spējusi pārvarēt dažādus pagātnes šķēršļus, nākotnes, um, plaukstošas nākotnes vārdā. Mūsu atbildība ir tagad atbalstīt šo abu valstu iedzīvotājus, kuri arī ir vīlušies domāju, ka viņiem ir jāsaglabā cerība, jāsaprot, ka jā, situācija varbūt ir nedaudz pamainījusies, bet mūsu apņēmība ir nemainīga. Rietum Balkāni ir mums svarīgi strateģiski partneri, un Ziemeļmaķedonijas un Albānijas iestāšanās ir vēl joprojām viens no mūsu uzdevumiem. Ceru, ka Zagrebas 2020. gada māja samits būs veiksmīgāks nekā iepriekšējā nedēļa. Komisija noteikti turpinās atbalstīt Ziemeļmaķedoniju un Albāniju visos iespējamos veidos, lai reformas eh, tiktu turpinātas eh, iedzīvotāju interesēs un lai palīdzētu viņiem sagatavoties iestāšanās brīdim Eiropas Savienībā. Domāju, ka ir brīdis uh, tiešām atbalstīt šo valstu iedzīvotājus un visu reģionu kopumā. Ļoti labi saprotu vilšanās sajūtu. Bet nedrīkst nolaist rokas un rezignēt. Katrā ziņā komisija ir gatava darīt visu, lai tiktu pieņemts pozitīvs lēmums. Paldies! Paldies komisāra kungam! Un tagad grupu vārdā Kovačev kungs tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Tautas partijas grupa arī ir ļoti vīlusies par to, ka padome nespēja pieņemt lēmumu uzsākt iestāšanās sarunas ar Zīmē Maķedoniju un Albāniju. Uzskatām, ka padomes lēmums sūta ļoti negatīvu politisku signālu par Eiropas Savienības interesēm šajā reģionā nedrīkst gaidīt līdz Zagrebes samitam nākamajā gadā ir jāatrod ātrāk risinājums. Domāju, ka politiskas sekas būs izjūtams ne tikai abās valstīs, bet visā reģionā kopumā. Bulgārijas prezidentūra atkal iekļāva šo jautājumu darba kārtībā 15 gadus pēc Tesaloniku samita. Un jāsaka, mūsu interesēs ir integrēt uh, Rietumu Balkānus drīzāk šodien nekā rīt vai kaut kad tālākā nākotnē. Jāsaka, arī Krievija cieši seko līdz situācijai. Domāju, ka mums ir jāatgūst abu valstu iedzīvotāju uzticēšanās Eiropas Savienībā. Tāpat ir nepieciešams uzlabot arī komunikāciju un jācīnās pret, uh, pret eiropeisko propagandu Rietumu Balkānos. Tāpat ir arī jāuzlabo, piemēram, divpusējo nolīgumu īstenošana, piemēram, starp Sofiju un Skopji. Jāsaka, ka vēsture tur ir ļoti sarežģīta, tiek falsificēti dažādi vēsturiskie fakti, bet jāsaka, ka integrācija. Eiropas Savienībā nevar būt atkarīga tikai no viena politiskā līdera drosmes. Mēs aicinām tās trīs valstis, kuras bloķēja lēmumu pieņemšanu padomē, pārdomāt savu rīcību un tomēr dot zaļo gaismu iestāšanās sarunu uzsākšanai ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Mēs zinām, ka iestāšanās sarunas nav īsas, tās ilgst bet ir svarīgi, lai abu valstu jaunieši, jaunā paudze, atgūtu uzticēšanos Eiropas Savienībai. Paldies! Kovačev kungs, zilās kartītes jautājums jums. Vai jūs to pieņemsiet? Jā, man saka, ka patiesībā zilās kartītes jautājumi nav iespējami tad, kad ir politisko partiju uzrunas. Šobrīd nebūs zilās kartītes jautājums. Nākamā pirīkundzes sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētā. Priecājos arī redzēt Šaferī kunga Ziemeļ Maķedonijas parlamenta spīkeri te šodien. Ziemeļ Maķedonija un Albānija pēdējos gados ir daudz strādājusi, lai atbilstu visām prasībām un nosacījumiem, īstenot ļoti sarežģītas reformas. Viņi izpildīja savu sielu solījumu. Un tagad ir laiks Eiropas Savienībai rīkoties, uzsākt iestāšanās sarunas. Ziemeļmaķedonija jau 14 gadus ir kandidāta valsts, un Albānija 10 gadus. Jāsaka, bija lielas eh, problēmas ar Ziemeļmaķedonijas nosaukumu, tagad ir prezbas līgums, šī problēma ir atrisināta. Proti ir vienošanās starp Ziemeļmaķedoniju un Grieķiju, 27 gadus ilgs strīds. Un ļoti žēl, ka Eiropas līderiem nebija drosme, proti Francijas prezidentā ar nebija politiskās dosmes. Makrona kungam tāda nebija, lai dotu zaļo gaismu iestāšanās sarunā. Jāsaka, ka jā, mēs cietām sakāvi, ļoti rūktu sakāvi, ļoti reti Eiropas Savienība izsakās par lietām, kur mēs nevaram ietekmēt situāciju, bet šeit mēs būtu varējuši ietekmēt situāciju, un neizteicāmies. Jāsaka, ka Zagrebas samits 2020. gada maijā tas ir pārāk novēloti. Paldies tagad Riņu grupas vārdā Kičnika kungs. Paldies, um, priekšsādātāji, kolēģi, neskatoties uz uh, pārliecinošu atbalstu. Uh, trešo reizi pēdējo divu mēnešu laikā uh, sarunas nav tikušas atklātas. Uh, ļoti žēl, ka tā. Varbūt tam būs vēsturiskas sakas. Mums nav izdevies uh, izdarīt solīto. Mēs esam cietuši neveiksmi. Tas grauj uzticēšanos mums un destabilizē reģionu. Mm, pētot šo regresu, Maķed Ziemeļa Maķedonijas mm, ministru prezidencija sludināja vēlēšanas uh, um, pātrinātā režīmā. Tas var vēl vairāk destabilizēt reģionu. Tātad aicinu jūs padomāt, uh, kas notiek Ziemeļmaķedonijā, Albānijā, jo pierādīja, ka šīs valstis ir Eiropas saimē. Un, uh, mums jāvērtē šīs valstis pamatoties uz tā, ko tās um, faktiski dara. Es arī esmu no valsts, kurai bija jāaiziet garš pievienošanās process. Es zinu, ka tas ir birokrātiski, daudz kritēriju, bet eh, daudz kas balstās arī uz politiskās gribas. Ja vēlamies eh, grozīt pievienošanās formātu, nu, tad mums tas jādara savlaicīgi līdz 20. gadam pirms eh, Rietumu Balkānu samita Zagrebā. Citādi mēs maldināsim eh, Balkānu iedzīvotājus un uztaisīsim palāku zonu Balkānos. Paldies, eh, tagad eh, zaļo vārdā Butikofera kungs. Priekšsēdētājs kundze Slavens Francūzes kādreiz runāja par īpaša veida politiskiem lēmumiem un teica, ka tas ir sliktāk par noziegumu. Tā ir kļūda padomes lēmums um, neuzņemt uh, pievienošanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju ir vēsturiskā kļūda. Es vēlos pateikties uh, Donaldam Tuskam, Žanklodam Junkeram, Hāna kungam un Tupurēnenes kundzei un pārējiem, kas ir atraduši viennozīmīgus kritiskus vārdus šajā sakrā. Mm, bet, nu, neskatoties uz mūsu dusmām, uz uh, sarūktinājumu, uz uh, šo apkaunojumu, ko piedzīvo mm, Balkānu iedzīvotāji, uh, ko, kam padome atņem cerību. Es nevēlos tagad uh, tukši kritizēt, es vēlos uh, vērsties pie prezidenta Makrona. Prezidenta kungs, šajā jautājumā jūs pilnībā izolējāties no pārējiem. Uh, bet parlaments gatavs jums piedāvāt um, um, ceļu uz priekšu. Izlasot rezolūciju, redzēsiet, ka esam gatavi sadarboties jūsu ierosinātās uh, pievienošanās reformas kontekstā. Darīsim to kopā, bet labojiet šo kļūdu. Ziemeļmaķedonija un Albānija nevar gaidīt pie aizslēgtām durvīm tikai tāpēc, ka mēs savas lietas neesam vēl īsti labi sakārtojuši. Paldies eh, ID grupas vārdā viena minūte ir Bonfrisko kundzei. Ar mikrofonu lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Protams, ir eh, interese. Um, Eiropas Savienībai veidot um, attiecības ar Rietumu Balkānu valstīm, bet mēs um, zinām arī to, ka ir um, izaicinājumi šajā reģionā ietekme no Ķīnas, no Krievijas, um, organizētā mafija, terorisma potenciāls, oligārhu veidotā politika, attiecības ar Turciju. Um, Um, Albānija, Bosnijā vairāk par 50% ir musulmaņi, 28% uh, Ziemeļmaķedonijā un 95% uh, uh, Kosovā. Tas viss apgrūtina pievienošanās sarunas um, līdzīgi tam, kā tas notika ar Turciju. Varbūt komisāram Hānam ir iespēja mums palīdzēt izkļūt no šīs strupceļa. Varbūt viņam ir idejas e, šai ziņā Eiropā tagad mēģina e, uztaustīt pareizo sadarbības e, modeli ar Balkanu valstīm, mēģinot nesarūktināt mūsu pilsoņus, par kuriem mums arī jādomā. Paldies, tagad tikai ar vārda Fotiga kundzi, pusotra minūte. Paldies priekšsādātāja. Pirms pieciem gadiem Junkera kunga paziņojumā par ES paplašināšanos izraisīja īstu krīzi uh, mūsu attiecībās ar Rietumu Balkāniem. Jūs vislabāk zināt, komisāra kungs, cik pūliņu bija nepieciešams no jums personīgi, jūsu komandas, no mums, no politiskiem līderiem, es dalību valstīs, lai um, apvērstu šo negatīvo tendenciju abas valstīs, um, Ziemeļmaķedonijā un Albānijā. Cilvēki ir pelnījuši sarunas, uh, viņi pilda visus kritērijus, un viņi gaida ilgus gadus. Un tagad uh, nākamā sasaukuma sākumā, tas ir šī sasaukuma sākumā, uh, viņam tiek iepļaukāts sejā. Es saprotu dažas valstis, prezidentu Makronu viņu atbalsta, Nīderlanda un Dānija. Iespējams, tas nozīmē nākamo krīzi mūsu attiecībās ar Rietumu Balkāniem. Šī krīze var būt ļoti bīstama. Tātad šis lēmums tomēr ir um, jāanulē pēc iespējas ātrāk. Paldies! Uh, Tagad Goengel vārdā pusotra minūte ir Kuloglu kungam. Paldies! Ziniet, Rietumu Balkānu reģions ir visievainojamākā vieta Eiropā. Nu, nav nejauši, ka taisni tur sākās pirmais pasaules karš, toreizējais Dienvidslāvijas karš. Un, um, Mums eh, jāpalīdz šim reģionam. Nesen Ziemeļmaķedonija veica vēsturisku soli. Kopīgi ir Grieķijas eh, valdība tika parakstīta prezbu vienošanās, lai apkarot populismu, lai virzītos uz priekšu, bet tagad eh, tā vietā, lai uzslavētu Ziemeļmaķedonijas ministra prezidentu, mēs viņu sagraujam. Cilvēki Ziemeļmaķedonijā. Ma zaudēt cerību. Un kāpēc mēs to darām? Vai mēs nevēlos eksportēt Eiropas vērtības, cerību, solidaritāti? Mēs acīm redzot vēlamies eksportēt mūsu iekšējo spriedzi problēmas. Lūk, šāds ir tas vēstījums. Īstenībā vajadzētu uzaicināt Ziemeļmaķedonijas ministru prezidentu piedalīties šajās diskusijā. Un um, jāizbeidz šīs um, spēlītes ar eh, mazām valstīm, kam vajadzīga mūsu palīdzība. Tās ir mazās valstis, bet eh, tās ir pelnījušas mūsu palīdzību. Kas taldokungs nākamais, bet es viņu neredzu zālē. Tātad Zofko kundze pusotra minūte, lūdzu. Paldies priekšsēdātājiem! Mēs uh, sag esam sagatavojuši stratēģiju attiecībām ar Rietumu Balkānu valstīm. Uh, mēs uh, esam palīdzējuši Ziemeļmaķedonijai, Albānijai izpildīt visus akī kritērijus. Mūsu politiskā grupa un es personīgi esmu ļoti sarūktināta. Uh, redzēt um, šo centienu iznākumu. Ziemeļmaķedonija, Albānija dara visu, izpilda kritērijus, cer uz um, pievienošanās sarunu sākšanu, un mēs cerējām uz pozitīvu iznākumu. Un, un te vietā, kā izskanēja, šīm valstīm tiek iepļaukāts sejām. Ziemeļmaķedonija un Albānijai harmonizācijas procesā bija jānoraida citu pušu uh, atraktīvi piedāvājumi. Tagad eh, tiek raidīts vēstījums visam reģionam. Citas trešās puses eh, var šos robus eh, izmantot, jo mēs tos neizmantojam. Tā ir strateģiskā kļūda. Tas grauj uzticēšanos Eiropas Savienībai un uh, grauja konkrēti parlamenta centienus. Paldies komisāram Hānam par uh, darbu, bet uh, dažiem padomes locekļiem trūksta vīzijas, lai pilnveidotu šo miera veidošanu, ko uzsaka mūsu pirmsteči, teiksim, prezidents Šīraks Francijā, godājams vīrs, Horvātijai um, jāpierāda Eiropas Savienībai, ka te uz likmes ir miers un stabilitāte nākotnē. Paldies, bet uh, laiks ir vērtīgs šovakar. Un lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku. Nākamais runātājs ir Pit Pikula kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Ziemeņa Maķedonas un Albānijas uh, uh, Ignorēšana padomē ir e, vēsturiskā kļūda. Politiskie apsvērumi dažās dalību valstīs e, tagad dominē situāciju padomē, īpaši tajās dalību valstīs, kas paradoxāli saka, ka vēlas atjaunot Eiropu. E, Ziemeļa Maķedonija un Albānija tika piekrāptas. Uh, Kā mēs uh, varam neatzīt Ziemeļmaķedonijas politisko drosmi? Ziemeļmaķedonija atrisinājusi visas uh, problēmas ar kaimiņiem, ir harmonizējusi mm, savu likumdošanu un um, katru sarunu raundu uh, process kļūst aizvien sarežģītāks. Pagaidām reformas un pievienošanās sarunas ir bijuši paralēli procesi. Uh, Mums uh, nav tik ļoti nepieciešams konsens Eiropas Savienībā, bet skaidra vīzija par to, ko vēlamies. Pirms ir pārāk vālu, jo ir daudz citu spēlētāju, kas ir ieinteresēti pārvērst šo reģionu par savu ietekmes sfēru. Un uh, tas nav savienojums ar mūsu interesēm. Eiropas Savienība ir jāatjauno un uh, tai jāuzticas, bet tas var notikt tikai, ja tas ir, tā, tā ir labs paraugs. Uh, Uh, pārējiem. Paldies, uh, Sežurnīkungs. Paldies um, ļoti īsi, es esmu par paplašināšanu, par to, ka šīs divas valstis var pievienoties Eiropas Savienībai. Bet uh, kā mēs vēl divas vietas varam pielikt klāta padomē, jo jau, jau tā institucionālās pilnvaras padomē ir pilnībā nobloķētas. Uh, Es uh, uzskatu, ka Eiropas iestādes nav mūžīgas un tās ir tomēr jāpasarga, domājot par politikas efektivitāti, par mūsu lēmumu pieņemšanas efektivitāti. Pirms domāt par nākamo paplašināšanas kārtu, es esmu proeiropietis. Esmu proeiropeiskajā partijā, es esmu par to, lai uzsāktu sarunas ar šīm valstīm, bet uh, Vajadzētu reformēt lēmumu pieņemšanas sistēmu padomē pirms eh, pievienot vēl divus krēslus eh, um, šim apaļajam galdam. Lūk, pragmatiska pieeja. Mums jādomā par mūsu iestāžu funkcionētspēju tagad un pēc desmit gadiem. Es ticu Eiropai, un es nevēlos, lai mēs kļūtu par eiroskeptiķiem tikai tāpēc, ka politiķi nespēja vienoties vai ir paralizēti savā lēmumu pieņemšanas procesā. Paldies, un tagad viena minūte strikas kundzei. Ar mikrofonu. Eiropa domē vajadzētu uh, darīt solīto attiecībā uz Ziemeļmaķedoniju un Albāniju, lai ieviest mieru stabilitāti Balkānu reģionā. Tā vietā uh, tā smagi satrieca mm, situāciju šajās valstīs ar savu lēmumu. Francija, Dāna, Nīderlande um, rīkojās uh, neusticamā veidā, mainot savu pozīciju, sarunu vidu, un tagad Ziemeļmaķedonija un Albānija apdraud krīze. Kaut arī šīs valstis īsteno visas nepieciešamās reformas, tas apdraud mieru stabilitāti visā reģionā padomes un proti prezidenta Makrona vēstījums uh, ir tāds, jūs nekad neizpildīsiet mūsu kritērijus, uh, pat ja jūs visu darāt pareizi. Bet uh, turpināsim atbalstīt šīs valstis. Lielākoties dalība valstis ir par pievienošanās procesu. Padomē jāpārskata šī noraidīšana un jālabo situācijā, kamēr nav par vēlu. Paldies! Paldies, un vēl viena minūte bildes kundze. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Lai ko mēs darītu attiecībā uz valstīm, kur valst, vidējā alga ir 400 eh, eiro mēnesī. Nu, te komisija uh, runā tieši par Albāniju un Ziemeļmaķedoniju. Uh, aiz šiem ekonomiskiem apsvērumiem slēpjas ļoti daudz trūkumu, un Albānijā tādu ir ļoti daudz, piemēram, tur ir arī radikālais islāms, tāpēc, ka šī valsts pārsvarā ir musulmaņu valsts, un tajā var koncentrēties arī džihādisti. Piemēram, Um, namaz, kas mošeja ir kļuvusi par lielāko mošeju Balkānos, tā saņēma finansējumu no Erdogana. Tāpat arī šajā valstī ir dažāda veida kontrabanda, tā nav pilnīgi nekādas caurdzmības, caurdzmības uh, un korupci, korupcijas rādītāji ir ļoti kritušies. Tas nozīmē, ka šai valstī nav pilnīgi nekādas intereses par Eiropu. Ziemeļ Maķedonijā referendumā par uh, vienoš, par, par līgumu par uh, iestāju Eiropas Savienībā dalība bija ārkārtīgi zema. Mēs uh, redzam, ka paplašināšanās sadaļas līdz ar to tikai liks tērēt pilnīgi nevajadzīgi šos pirmsiestāšanās līdzekļus. Lielas paldies, kolēģi, un pirms dosim vārdu nākamajam runātājam, es vēlētos sveikt um, apmeklētājus plenāru sēdē. Tātad mūsu vidū ir Ziemeļmaķedonijas eh, parlamenta spīkeris Telats Čafērī. Un mēs ar viņu arī eh, tiksimies diplomātskajā galerijā šovakar. Priecājamies par to, ka jūs piedalāties šajās debatēs par eh, pirmsiestāšanās sarunu uzsākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Mums ir liels gods uzņemt jūs šajās debatēs un vēlam jums uh, rezultatīvas sarunas parlamentā. Tagad dosim vārdu uz vienu minūti Tomaševska kungam. Okay, that... Mm, šķiet, ka runātāja zālē nav. Tad mēs varam pāriet pie nākamā runātāja. Nē. Pagaidiet, es šķiet, ka runātāju sarakstā ir, ir radušās izmaiņas. Mr. Castaldo, you have the floor. Kastāldo kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, eh, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Eh, šis lēmums, vai pareizāk sakot, lēmumā nesamība padomē eh, lēmums atlikt vēlreiz iestāšanās sarunas ir vēsturiska kļūda. Šim lēmumam nav pilnīgi nekādas motivācijas. Galu galā komisija bija devusi sev rekomendāciju un arī parlaments tam bija piekritis. Tas ir ļoti mulsinoši mūsu partneriem, um, Albānijai un Ziemeļmaķedonijai. Valstis īsti nesaprot, ko mēs vēlamies. Šīs valstis ir izdarījušas ļoti daudz, lai nonāktu līdz šim posmam. Ir panākt arī vēsturiska vienošanās ar Grieķiju par nosaukumu, mm, vēl tikai īsu brīdi atpakaļ tas šķita pilnīgi neiespējami. Mēs eh, Uzskatām, ka vajadzētu veikt izvērtējumu balstoties uz rezultātiem. Šis lēmums rada neskaidrību visā reģionā. Tas ir uztraucoši, jo mūsu strateģiskie konkurenti līdz ar to uh, pastiprinās uh, sarunas, piemēram, Erdogans to jau ir sācis darīt uh, ar Belgradu. Es, protams, priecājos par uh, mm, Ziemeļmaķedonijas parlamenta spīkara klātbūtni šajās diskusijās un vēlētos viņam teikt, lai viņš nezaudē drosmi. Lielas paldies, tagad Bilčika kungs. Lielas paldies, priekšādātāji. Pagājušās nedēļas lēmums padomē satricināja pamatus vienai no svarīgākajām politikām Eiropas Savienībā. Pašlaik mm, šī vienprātība ir pārvērtusies par ģeopolitisku problēmu. Esmu pastāvīgais referents par Serbiju un uzskatu, ka uh, iestāšanās saruna neuzsākšana ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju ir vislielākā mūsu politiskā kļūda attiecībā uz iestāšanos. Uh, piedāvāt iestāšanās iespēju Balkānu valstīm ir mūsu kopējās Eiropas interesēs. Mums te ir jāatbild Francijas, Nīderlandes un Dānijas teiktajiem, kas apšāba vai pat no, noraida um, paplašināšanos. Ja mēs vēlamies ticamu savienību, tad mums ir vajadzīga balss mūsu tuvākajās kaimiņu valstīs. Šī lēmuma nozīme Ziemeļmaķedonijā ir milzīga. Ziemeļmaķedonija pat eh, nomainīja valsts nosaukumu, lai saņemtu zaļo gaismu no Eiropas. Atcerēsimies, ka paplašanāšanās ir nodrošinājusi vienotību un drošības sajūtu Eiropā, taču mūsu drošība nav pats par sevi saprotami, tīpaši, ja mēs paskatāmies, ko dara Krievija un Turcija mūsu tuvumā. Mums ir vajadzīgums elastīgums un arī demokrātija, un mums ir vajadzīgi eiropeiski Rietumbalkāni. Balkāni. Tas ļaus veidot veiksmīgu Eiropas Savienību. Mēs nedrīkstam šeit izgāzties. One... Paldies. Tagad uh, viena minūte Santosas kundzei. Paldies, priekšādātāji! Es vēlos paust ārkārtīgi lielu vilšanos. Uh, Šī ir tāda pati vilšanās, ko izjūt uh, albāņi un uh, ziemeļmaķedonieši. Uh, viņu iestāšanās sarunu uzsākums tagad ir bloķēts, neskatoties uz iepriekš dotajām komisijas rekomendācijām. Šīs valstis ir ievērojušas pilnīgi visus kritērijus attiecībā uz sarunu sākšanu. Šīs valstis ir veikušas visas pieprasītās reformas. Nedrīkstētu tagad apstāties. Šīs padomas lēmums nobremzē procesu, un tas viss ir tikai prezidenta Makrona dēļ. Tas eh, nozīmē, ka katrs no spēlētājiem eh, domā tikai par savām prioritātēm šajā tik ļoti trauslajā un nestabilajā reģionā. Ja Eiropas Savienība netiks galā ar šiem politiskiem izaicinājumiem, ar saviem līderības izaicinājumiem, tad tā riskē ar to, ka tā pilnībā zaudēs eh, uzticēšanos sev. Mēs eh, turpināsim cīnīties, lai dotie solījumi tiktu pildīti. Viena minūte Grošela kungam. Paldies! Man ir patiešām žēl par padomas pieņemto lēmumu neuzsākt sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju, jo īpaši esmu vīlies par to, ka padome neņēma vērā kompromisus, kādus Ziemeļmaķedonija vajadzēja pieņemt, lai turpinātu iet eh, Eiropas virzienā. Mēs esam eh, dzirdējuši par reformām un institucionālajām pārmaiņām, kas ir veiktas, lai sāktu sarunas, taču tā jau nav nekāda barjera, ja ir politiskā grība. Mēs vēlamies dot eh, skaidru signālu, ka pašlaik Eiropa uh, nav eh, spējīga pildīt savus solījumus attiecībā uz valstīm, kas vēlas virzīties uz Eiropu. Šī ir absolūti nepareiza ziņa ko mēs vēlamies dot mūsu kaimiņu valstīm. Tas jo īpaši attiecas uz Rietumbalkāniem, kur Ziemeļmaķedonija ir ļoti spošs piemērs demokrātijai reģionā, kur pieaug populi populisms un nacionālisms. Ziemeļmaķedonija uh, ir tāds kā neliels eh, lodziņš, pa kuru Eiropas Savienība varētu eh, izgaismot visu šo reģionu. Mums ir jānodrošina, lai šīs reģions nezaudētu savas cerības attiecībā uz Eiropu, un ja mēs nevēlamies dot solījumus, tad mums vajadzētu arī to skaidri pateikt. Lūdzu, nepārkāpiet jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Es eh, atslēgšu jums mikrofonus, ja jūs turpināsiet runāt ilgāk. Tagad viena minūte Berga kungām. Priekšādētāji. Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomika pašlaik stājas pretī ļoti lieliem izaicinājumiem. Mums ir ļoti liela neskaidrība attiecībā uz Brexitu. Tieši tāpēc eh, pašlaik mums eh, nevajadzētu domāt par Ziemeļa Maķedonijas un Albānijas uzņemšanu. Abās valstīs bezdarbs ir ļoti augsts un algas ir ļoti zemas. Abās valstīs ir ļoti vājas institūcijas un uh, regulējošās procedūras ir ļoti um, neskaidras. Uh, 16% no Albānijas iedzīvotājiem vēlas izbraukt no valsts. Mēs redzam, ka ļoti daudziem eiropiešiem ir šaubas par tālāku paplašināšanos. Ziemeļmaķedonijai eh, vajadzēja norganizēt referendumu par valsts nosaukuma maiņu. Uh, Bet šādi centieni iestāties Eiropas Savienībā nevienmēr ir labi. Mums vajadzētu uh, izsvērt, kādu pragmātisku palīdzību mēs varētu sniegt. Varbūt tie varētu būt kohēzijas fondi. Un mums vajadzētu uh, domāt par ilgtermiņa politiku, kā sniegt atbalstu šīm valstīm un tādējādi ierobežot trešo valstu iejaukšanos. Lielas paldies! Tagad ir Žonsas kungam viena minūte. Paldies, priekšādātāji! komisāra kungs, dāmas un kungi! Eiropas Savienības autoritāte pēc pēdējā lēmuma ir ļoti cietusi. Izskatās, ka Francijas intereses ir svarīgākas vai sver daudz vairāk nekā visas Eiropas Savienības intereses. Ziemeļmaķedonija ir izpildījusi visus kritērijus. Visi maķedonieši to zina. Tieši tāpēc es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir sevi kompromitējusi. Tas, protams, nav pozitīvi attiecībā uz visu Eiropas Savienību, un tas nav pozitīvi arī attiecībā uz šo konkrēto reģionu. Ziemeļa Maķedonijai ir pavērts ceļš uz NATO Ziemeļmaķedonija ir darījusi ļoti daudz, lai to panāktu. Iespējams, ka šeit ir runa par atriepšanos. Fonderlainas kundze bija par Eiropas Savienības paplašināšanu, taču Makrona kandidāts komisāram neizturēja uzklausīšanu parlamentā. Varbūt te ir runa par atriebību. Lielas paldies Nikolo Lav Lavanus kungam pusotra minūte. Balkānu valstis ir nesušas ļoti lielus upurus. Te ir bijusi runa par imperialistāliskiem centieniem, par robežu pārlikšanu, par eh, dažāda veida kapacitātes uzlabošanu, par eh, kapitalistisku pārstruktūrēšanu. Iestāja Eiropas Savienībā un NATO ir ļoti svarīgs lēmums, un te ir runa par lielu monopolu iejaukšanos. Mēs redzam, ka Ziemeļmaķedonijas un Albānijas iestāja Eiropā tika noraidīta, tāpēc, ka Francija un arī citas valstis bija pret to. Tas nozīmē, ka radīsies ļoti lielas ekonomiskas domstarpības starp Eiropas Savienību, NATO valstīm, amerikāņiem un citiem spēkiem šajā reģionā. Līdz ar to tautām būs ļoti smagas sekas, kas uh, iespējams tiks aizmirstas. Ziemeļa Maķedonija nomainīja savu nosaukumu, lai iestātos Eiropas Savienībā. Šīs valstis var dzīvot mierā arī ārpus Eiropas Savienības un ārpus NATO. Tas ir pilnībā iespējams, jo tad šīs valstis vairs nebūs pakļautas imperialistiskiem centieniem, un tās varēs pašas savām rokām celt savu nākotni. Lielas paldies tagad uh, Kubiljus kungam uh, pusotra minūte. Kolēģi, nav nekādas jēgas atkārtot, ka pagājušā nedēļas padomas lēmums bija nepareizs un ļoti slikts. Tāpat arī nav jēgas atkārtot, cik uh, svarīgi visam šim kontinentam bija, ir un es ceru, ka arī nākotnē būs turpināt paplašināšanās politiku. Tāpat arī nav jēgas atkārtot, cik daudz dažādu smagu reformu ir veikušas Ziemeļmaķedonijas un Albānijas valdības, un cik ļoti viņas tagad jūtas nodotas. Mēs eh, viņas esam nodevuši. Tas, ko mēs apspriežam šeit, ir tas, ko mums vajadzētu mainīt savā pusē, Eiropas pusē, tā lai viss šis paplašināšanās process netiktu bloķēts tikai vienas valsts dēļ. Uh, Ko mēs varētu mainīt? Pirms mēs eh, sākam paplašināšanās reformas, mums ir jādomā par mūsu lomu, par mūsu tradīcijām. Mums ir jāpajautē šīm valstīm, kas eh, padomē bloķē šos lēmumus, lai tās nāktu šeit un paskaidroti, kādu argumentu dēļ tās ir balsojušas pret. Mēs gribētu dzirdēt šos argumentus šeit, parlamentā. Iespējams, tādu mēs varētu arī atrast veidu, kā palīdzēt šīm dalību valstīm lai tās vairs nepretotos šādiem lēmumiem. Es uzskatu, ka mums ir jāuztraucas eh, ne tikai par to, kā palīdzēt Ziemeņmaķedonijai un Albānijai, jo tās ir pelnījušas mūsu atbalstu, bet arī kā palīdzēt eh, Francijai labot savu kļūdu, jo šī nav tikai Francijas kļūda, tā ir visa mūsu kļūda. Lielas paldies tagad Šīdra kungam viena minūte. Paldies priekšādātāji! Mm, paplašināšanās komisārs Johannes Hāns ļoti pareizi norādīja, ka šīs eh, padomas lēmums ir ļoti smaga kļūda. Un atbildība par šo smago kļūdu eh, padomē ir jāuzņemas eh, Francijas prezidentam. Mums visiem ir savukārt kopīgi jāsaskaras ar šīs kļūdas sakām. Un tā ir tieši Eiropas Savienība, kas ir uh, atteikusi šo lēmumu tieši tad, kad Ziemeļmaķedonija un Albānija ir veikušas ļoti svarīgas reformas. Tā skaitā arī Ziemeļmaķedonija ir atrisinājusi nosaukuma un kaimiņa tiecību jautājumus. Es ceru, ka padome pēc iespējas ātrāk šo kļūdu izlabos. Mums, kā parlamentam, vajadzētu izmantot visas iespējas ar dažādām delegācijām, ar divpusējiem kontaktiem, ar Žanmonē procesu, eh, pasiprināt šos kontaktus ar eh, Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju, lai parādītu, ka mēs uzskatām, ka šis lēmums ir nepareizs un ka tas ir jālabo. Paiet, one minute. Paiet, kungam vārds, viena minūte. Paldies! Eiropa padomē ir jāpieņem jauns un strateģisks lēmums, jo iepriekšējais bija kļūda neuzsākt iestāšanās sarunas ar Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju. Perspektīva uh, Iespēja pievienoties Eiropas Savienībai bija svarīgs virzītājs spēks reformām šajās valstīs. Arī Ziemeļmaķedonijai tas lika atrisināt jautājumu ar nosaukumu un tam līdzīgi. Protams, valstīm ir jāturpina arī savas uh, reformas, tādēļ, ka tās ir vienkārši nepieciešams arī tām pašām, bet tomēr uh, arī perspektīvu pievienoties Eiropas Savienībai bija svarīgs virzītājs spēks. Es uzskatu, ka iestāšanās sarunu uzsākšana noteikti iedrošinātu turpināt reformas, vairāk satuvināties ar Eiropas Savienību un tam līdzīgi. Bet Diemžēl tas, ka iestāšanās sarunas nav tikušas uzsāktas, varētu pastiprināt arī citu ārējo spēku ietekmi šajā reģionā. Domāju, ka ir svarīgi arī runāt par Eiropas Savienības reputāciju. Paldies! Hurtis arī kundzei vārds. Paldies! priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka kandidātu statusu vajadzētu piešķirt tikai tām valstīm, kurām ir realistiskas iespējas pievienot Eiropas Savienībā. Jāsaka, Ziemeļmaķedonija un Albānija tur ir ļoti liels problēmas ar tiesiskus valsts principiem, ar noziedzību un tam līdzīgi. Līdz ar to jāsaka, ka, piemēram, mēs uzaicinājām uh, šīs valstis, kā kandidātu valstis 2007. gadā. Mēs nedrīkstam dot veltas cerības valstīm, kuras nekad neizpildīs kritērijus, lai kļūtu par mm, īstu kandidātu valsti. Eiropas Savienībai nevajag visu laiku paplašināties, paplašināties un paplašināties, ņemot vērā, ka mums pietiek pašiem savu problēmu. Paldies, nākamais Lagas kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Vairāki runātāji jau norādīja, ka ir bijusi nepieciešama liela politiskā drosme, lai noslēgtu nolīgumus starp Ziemeļmaķedoniju un manu valsti. Jāsaka, ka es tur neredzu nekādu politisko drosmi bija vienkārši neliela minoritāte, kas uzspieda Grieķijas tautai savu vēlmi. 75-80% iedzīvotāji nevēlējās nemaz šādu līgumu. Tātad gan tā brīža valdība, gan šī brīža valdība ir tā, kas noslēdza līgumu uh, ar ļoti negatīvām sekām manai valstī. Domāju, ka Rietumu Balkāni nedrīkst arī šādi domāt, ka ir kāda cita Maķedonija ārpus Grieķijas. Tā nav. Un šeit uz šīs lapas ir nofotografēts tas, um, kas rakstīts uz marmora um, sienas. Tātad tur ir teikts skaidri un gaiši, Maķedonija pieder Grieķijai. Pirms 2000 gadiem šis uzraksts ir tapis. Protams, citi to nevar izlasīt un saprast, bet Maķedonija ir vienkārši Grieķijas sastāvdaļa. Paldies! Nākamā spirākī kundze. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra Hāna kungs. Jāsaka, ka Rietumbalkānu valstīm ir nepieciešama šī perspektīva par pievienošanos, potenciālu pievienošanos Eiropas Savienībai. Tas ir svarīgi, lai modernizētu valstis, lai tās kļūtu spēcīgākas, um, demokrātijas gan Tirānā, gan Skopjē. Viņiem ir jāzina, ka uz viņiem attiec tie paši iestāšanās kritērija kā uz visiem pārējiem, it sevišķi runājot par Albāniju, viņiem ir jāievēro grieķu minoritātes tiesības savā valstī. Pēdējos gados ir bijuši daudz pārkāpumu šajā jomā. Runājot par Ziemeļmaķedoniju, uzskatām, ka prespa nolīgums attiecībā uz valsts nosaukumu ir bijis svarīgs solis un tas bija arī viens no priekšrocījumiem, lai uzsāktu iestāšanās sarunas. Mēs uzskatām, ka Ziemeļmaķedonija ir svarīgs partneris. Paldies! Nākamais Staniševska kungs. Pagājušās nedēļas Eiropadomas lēmums sūta pilnīgi nepareizu signālu Rietumu Balkānu iedzīvotājiem, ne tikai Ziemeļmaķedonijas un Albānijas iedzīvotājiem. Un visnepareizākais šajā signālā ir tas, ka Eiropas Savienībai nedrīkst uzticēties. Vienalga, kādus upurus jūs nestu, jūs nodos. Un nodos vienkārši tādēļ, lai gūtu politiskos punktus vienā valstī. Runājot par Ziemeļmaķedoniju un Albāniju, mēs uzskatām, ka sekas būs negatīvas gaidot Makrona kunga apsolītās reformas, um, citi jūtīs šo vakumu, ko radīja Eiropadomas lēmums. Tas nozīmē to, ka mēs paši neturam savus solījumus, nespējam izpildīt savu apņemšanos, bet ejam kaut kādu nacionalistisku un politisku interešu pavadā. Ir svarīgi jau rīt izlabot šo kļūdu. Paldies! Nākamais Šimečka kungs, viena minūte. Paldies! Man jāsaka, ka varu piekrist daudziem kolēģiem, kuri norādīja, ka iepriekšējās nedēļas padoms pieņemtais lēmums ir liela strateģiska kļūda. Jautājums ir arī par mūsu starptautisko reputāciju. Mēs vienmēr sakam, ka ievērojam starptautiskās tiesības, noteikums un tam līdzīgi, bet tagad mēs neievērojam paši savus nosacījumus, ko izvirzījām Rietumbalkānu valstī. Jo mūsu iestāšanās sarunu uzsākšanas uh, nosacījumi ir ļoti skaidri definēti un tie ir izpildīti, un tagad mēs neizpildām savu daļu. Jau šobrīd mēs jūtam, kādas ir sekas politiskā krīze Ziemeļmaķedonijā un arī saspīlētā situācija Albānijā. Jāsaka, domāju, ka tiesisks valsts principi ir tieši tas, kas mums liek paplašināt Eiropas Savienību. Paldies, nākamais Berdēlas kungs. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs, šodien mēs runājam par iespēju, ka Albānija varētu iestāties Eiropas Savienībā. Bet kādēļ mums vajadzētu uzņemt šo valsti? Būtībā de facto tā jau ir uzņemta Eiropas Savienībā. Ir ļoti daudz albāņu, kuri dzīvo Francijā, nodarbojas ar uh, dažādām nelikumībām, dažādiem noziegumiem un tam līdzīgi. Jāsaka, ka ir rajoni, kur jau valda anarhija tieši albāņu klanu dēļ, un jāsaka, mūsu tiesības sargājušās iestādes ir diezgan bezspēcīgas. Un jāsaka, ka viņi cenšas arī savu dzīvesveidu saglabāt ārpus Albānijas. Jautājums, ja viņi nevēlas integrēt, kādēļ tad būtu jācenšas tos uzņemt Eiropas Savienībā? Domāju, ka mums ir nepieciešams tomēr runāt par zināmām robežām attiecībā uz daudz ko, tostarp par paplašināšanos. Domāju, ka mēs nevaram bezgalīgi paplašināties. Paldies! Zilās kartītes jautājums no Flegā Valtera. Vai pieņemsiet jautājumu? Lūdzu, jautājums. Paldies! Nejautāšu savam kolēģim, kad viņš pēdējo reizi bija Tirānā vai Skopjē, bet teikšu, ka šodien mēs runājam par absurdu situāciju. Ir valstis, kas vēl nav Eiropas Savienībā, bet vēlas tajā iestāties, savukārt ir valstis, kas ir Eiropas Savienībā un vēlas no tās izstāties. Bet tad, kad jūs apsolat kādam, ka viņi varēs iestāties Viņi sagaida, ka solījums tiks pildīts, jo nākamreiz viņi vairs jums neticēs. Es esmu pārliecināts, ka tā ir vēsturiska kļūda, ka mēs šeit uz spēles esam likuši mieru. Jautājums par to, kādas ir perspektīvas šiem cilvēkiem, ja tā nav iestāšanās Eiropas Savienībā? Atbilde. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Es esmu ievēlēts no Francijas un vēlos aizstāvēt francūžu intereses, tātad vispirms Francijas tautas intereses un nevis citu intereses. Es uzskatu, ka Eiropas iedzīvotāji Pēdējās Eiroparlamenta vēlēšanās arī skaidri norādīja savu vēlmi, ka, lai tiktu ievērot viņu identitāte, suverenitāte, tiktu aizsardzīta, aizsargāta demokrātija un tiktu izbeigta šī bezgalīgā paplašināšanās. Paldies! Pusotra minūte Radečauska kungam. Paldies! tajā brīdī, kad es pieteicos runāt, es vēl nezināju, ka Eiropas Savienība šādi izrīkosies ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju un neuzsāks iestāšanās sarunas. Jā, jāsaka, ka šoreiz tās ir lielās valstis, kas vēlas limt citu likteņus. Vispirms Albēnija tika piespiesti iestāties NATO, pēc tam Ziemeļmaķedonija bija jāmaina savs nosaukums, un tagad mēs vienkārši atsakamies no viņiem. Un jāsaka, tagad tur ir īpaši palielinājusies ASV ietekme attiecīgi. Eiropas draugi, jāsaka, ka jā, domāju, ka Problēma šeit ir cita. Mēs uzņemam daudz um, bēgļus un migrantus no Afganistānas un tam līdzīgi, bet tagad mums ir problēma uzņemt divus miljonus kristīgu cilvēku no Albānijas un Ziemeļmaķedonijas. Domāju, ka patiesi Eiropas Savienība ir diskreditējusi sevi. Paldies, nākamais Reslerkungs, viena minūte. Paldies! Priekšsēdētāji paplašināšanās politika ir viena no veiksmīgākajām Eiropas Savienības politikām. Tā ir apvienojusi Eiropu Un tieši tādēļ ir pilnīgi nepieņemami neuzsākt iestāšanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju, ņemot vērā, ka komisija sniedza pozitīvu rekomendāciju, ņemot vērā, ka ir izpildīti daudzi nosacījumi un īstenotas reformas. Katra valsts, kas ir kandidāta valsts, vēlas, lai to uh, vērtētu pēc sasniegtajiem rezultātiem, nevis to visu ietekmētu kaut kāda specifiska politiska situācija kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, pat ja tā ir liela Eiropas Savienības dalībvalsts. Šī vēsturiskā kļūda noteikti stiprinās citus globālos spēlētājus šajā reģionā, un šāda bezatbildība noteikti uzdos arī jautājums par Eiropas Savienības uzticamību. Uh, Domāju, ka Zagrebas samits nākamā gada maijā dos mums vēl vienu iespēju šo lēmumu pārskatīt. Nākamā Fajana kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, cilvēki Rietumu Balkānos zaudē cerību, viņi vairs netic mums, viņi vairs neusticas mums. Vēlos atgādināt Francijas prezidentūru teikto prezidenta teikto pagājušā rudenī, pirms prespas nolīguma referenduma. Makrona kungs toreiz teica, mēs paļaujamies uz jums, mēs ticam jums, un tagad tas ir tas pats cilvēks, kurš nespēja uzņemties atbildību. Viņš būtībā ir vainīgs pie tā, ka tagad notiks pātrinātas vēlēšanas Ziemeļmaķedonijā, un jāsaka, viss tas progress, ko mēs redzējām, tagad ir apdraudēts. Ir pagājušie desmit gadi kopš Ziemeļmaķedonija, proti kopš Eiropas komisija apsolīja Ziemeļmaķedonijai pirmo reizi, ka tā varētu iestāties Eiropas Savienībā. Un man ir liels kauns, ka Tiešām es vēlos atvainoties visiem Rietumu Balkānu iedzīvotājiem par mūsu rīcību. Ir jādomā, kā rīkoties tālāk, kā pieņemt lēmumus par paplašināšanos nākotnē. Un jau rīt šī kļūda jālabo. Zilās kartītes jautājums. Vai pieņemsiet to? 30 sekundes. Se sa velikom većinom govora zastupnice Faj... Es piekrītu to, ko Bajons kundze teica, bet es vēlētos uzdot jautājumu. Kāpēc gan vēl nav tāda pati ticamība un atbalsts sniegts attiecībā uz